izžušanas cēlons, bet varbūt jūs varētu mums nedaudz paskaidrot, kādi būs Eiropas komisijas eh, jaunie tiesība akti vai noteikumi, lai izvairītos no šādas situācijas turpmāk. Paldies, priekšsēdētāji! Un es pateicos arī referentam par viņa pozitīvo atbalstu. Tas ir tāds neveiksmīgs gadījums, kas notika pirms desmit gadiem mums mm, prasīja desmit gadus, līdz mēs savā juridis, ar savu juridisko dienestu palīdzību varējām secināt, ka mēs naudu varam dabūt atpakaļ. Šī, šīs lietas apstākļi iespējams ir visnotaļ neparasti. Parasti maksājumiem ir laba aizsardzība. Es tiešām domāju, ka mēs to varētu izskatīt. Nu, tas gan nav manas kompetences jomā, taču es esmu pārliecināts par to, ka jūs, protams, varētu uzdot šādu jautājumu komisija, bet e, kopš tā laika mums nav atkārtojusies tāda situācija. Kaut arī, paldies Dievam, mēs e, veicam daudz maksājumus pārvedumus visā pasaulē. Un ģenerāldirektors. E, Eiropas komisijā, kas ir atbildīgs par tie jautājumiem, ir gatavs to risināt, bet vispār Eiropas Savienībā ir labs aizsardzības līmenis, bet tiesa nolēma, ka banka bija vienkārši paprījusi, prasījusi tai saskaņā ar līgumu pienākošos uh, summu, Un uh, līdz ar to mēs te daudz nevaram darīt. Un skaidrs, ka ārpus Eiropas Savienības uh, saistībā ar maksājumiem ir arī vērojama krāpniecis darbība. Mēs, uh, kur vien mums ir darīšana ar citām valstīm, vai tā būtu Argentīna, sākot no pēdējās desmitgadu sākuma, no ar Afganistānu bija darīšana vai Īslands krīzes laikā, mēs vienmēr pārbaudām šos maksājumus un uh, sazināmies patiešo ar maksājumu guvējiem, lai nodrošinātos pārbaudīt, ka nekur nauda nav pazudusi. Katrā ziņā tā mēs komisijā nodrošinām, ka mums ir tāds makro kopskats, jo katrā ziņā šī, šeit atbildības līmenis ir ļoti sarežģīts. Nu, tas arī viss no manas puses. Paldies. Paldies. Artons Bernagens lūdzu vārdu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums komisijai, kādi konkrēti pasākumi ir veikti, lai kaut kas tāds neatkārtotos turpmāk? Yes, monsieur le... Thank you, chairman. Jā, lūdzu, komisijas pārstāv. Paldies, priekšstādātāji. Kā jau es minēju, mums eh, kopš tā laika nekā tāda situācija nav atkārtojusies. Mēs saglabājam modrību un vispār, kad vien ir kaut kāda ekonomiska problēma kādā ģeogrāfiskā eh, rajonā, piemēram, nesen es pieminēju Afganistānu skadiem, mums viss maksām bija nobloķēti, līdz mēs secinājām, kā iesaistītās puses ne, ir pilnīgi uzticams. Tas eh, attiecās uz bankām, kas tika uzskatīts par veselīgām, labā situācijā esošām bankām, bet nu, viens, divas dienu laikā viņas pēkšņi izrādās maksāt nespējīgas. Nu, tāpēc mēs vispirms bloķējam to savu maksājumu, pārbaudām tikai tad to reāli palaižam vaļā. Nu, kā jūs minējāt, šāda situācija nav atkārtojusies pēdējo desmit gadu laikā. Labi, paldies, saka priekšstādātājs. Auditoru palāta ir šeit, viņi labi zina, kāda ir situācija. Jūs zināt, ka no otras puses jauna Olaf direktora nozīmēšanas procedūra, par kur arī budžeta komitejai ir savu lemšanu, ir tagad sākusies, un tāpēc lūdzu um, vērsīsim jaunā direktora uzmanību šāda veida parādību, un arī es ierosinu pats no savas puses uzrakstīt vēstuli no Eiropas Savienības Eiropas parlamenta budžeta komitejas, lai ierosinātu budžeta kontrolas komiteju palikt modrai šādu pārskaitījumu situācijās, lai situācija neatkārtotos. Nu, labi mūsu referents ir par šo pārvietojumu. Nē? Referentkungs? Ah, jā, ah, tad jūs esat pār, labi. Man likās, ka jūs lūdzāt vārdu. Tātad, kurš ir pār šo pārvietojumu? Paldies. Kas ir pret? Paldies. Atturas? Viens deputāts atturas. Paldies. Tātad, 58 pārvietojums arī ir pieņemts. Turpināsim darbu. Referenta kungs pār 59. pārvedumu. This, uh, transfer... Attiecībā uz šo pārvietojumu jāsaka, administratīvās izmaksas tiek pārnestas uz citu pozīciju, un jo mazāki administratīvie, jo mazākas administratīvās izmaksas, jo labāk, nu tā parlaments parasti uzskata, tādēļ šis priekšlikums mums varētu apmierināt. Bet, jebkurā gadījumā, man ir neliels komentārs, un tas ir sekojošs. Mēs izņemam vairāk nekā 3 miljonus no Eiropas pētniecības padomes izpildu aģentūras, un šī aģentūra 2011. gadā 12, tātad 11. gada budžetā iegūs papildus 3 miljonus, un tas nozīmē, ka mēs savā ziņā samazinām un uzreiz arī dodam atpakaļ ar otru roku tajā pašā laikā. Tas man šķiet nedaudz dīvaini. Ja viņiem nauda šogad nav nepieciešama administratīvajām izmaksām, tad varbūt nu, nav nemaz tik obligāti vajadzīgi arī nākamgad. Bet mums vajadzētu uzticēties šeit komisijas viedumam un um, finansējums ideju vai šajā um, ideju pozīcijā ir nepieciešama. Tādēļ referents ieteikt balsot par. Gribētu teikt, ka būtu iespējams balsot arī par šiem pārvietojumiem nākamajā komitejas sēdē, bet, ja iespējams, tad tomēr ieteikt balsot tagad. un ir vairāki iemesli. Uh, nu, es personīgu iemeslu dēļ 8. decembrī nevarēšu būt klāt, tādēļ gribētu tagad visus šos jautājumus atrisināt. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Vai ir kādi jautājumi par 58. pārvietojumu? Jautājumu nav. Kas ir par? Kas ir pret? atturēšanās, atturs, labi, pieņems. 61. pārvietojums. Jā, nākamais tā tad ir pārvietojums, 60. pārvietojums. Un te ir arī problēmas. Ir jauns priekšlikums mēģināt atrisināt jautājumu ar banāniem. Un ņemot vērā, ka termiņš ir tikai janvārī, Jāsaka, mums vēl aizvien nav tiesiskā pamata. Tādēļ varbūt varētu šo lēmumu atlikt nedaudz, neskatoties uz visu, ko es jau iepriekš minēju. Un iespējams, ka trialoga laikā priekšsēdētā jūs varat pieskarties šim jautājumam, tātad kas ir uh, saistībā ar tiesisko pamatu, un tas ir padomas rokās. Tātad, ja uh, iegūsim šo tiesisko pamatu un mums būs iespēja arī noturēt komitejas sēdi vai nu nākamnedēļ vai arī Briselē, tad jau viss ir kārtībā. Ja nē, tad neskatoties uz šo pārvietojumu, nauda tiks pazaudēta. Tādēļ mans ieteikums būtu, mans priekšlikums būtu nogaidīt un paskatīties, kas tad īsti būs. Bien. Ja, ja par to esam vienojušies, varam pāriet pie nākošā. Uh, Eh, Turpin priekšsādātājs runājot par banāniem. Protams, šī banāna avantūra eh, kļūst arvien sarežģītāka. Varbūt eh, Haiders gribēja izteikties, komisijas pārstāvs. Paldies, ka ļaujat man izteikties. Es vēlējos tikai jautāt, vai komisija varētu mums sniegt juridisko pamatojumu un kādas ir šīs sarunas ar padomi un mums Vai varētu komisija sniegt paskaidrojumu? Tātad šis banāns tās ir ļoti sarežģīts, jo mēs tiešām vairākas reizes ilgstoši esam par to lietu runājuši. Mums paska, tika paskaidrots, ka ļoti steidzami ir jāatrod resursi, taču gada beigās vēl arvien nav juridiskās bāzes, tātad šī te steidzamība bija diezgan relatīva. Vai komisija gribētu izteikties? Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Jā, priekšlikums eh, par pārvietojumu no komisijas bija tāds, ka jaunajā pozīcijā AKK valstīm eh, papildinātu naudas līdzekļus, ja būtībā pastāvēja vienošanās uh, samierināšanās komitejā par trešo budžetu grozījumu, grozīto budžetu. Bet eh, pēc tam tas atkrita, tā tad eh, budžeta grozījuma vairs nav. Un eh, līdz ar to mēs ceram šo pārvietojumu par banāniem paturēt cerot, ka tomēr tiks pieņemt juridiskā bāze līdz eh, gada beigām. Bet tad, ja juridiskās bāzes nebūs, pat tad, ja šis pārvietojums tiek pieņemts, tas nebūs eh, īstenojams 2010. gadā. Nu, katrā ziņā pārvietojums būs eh, nevērtīgs. Es domāju, ka referenta priekšlikums izskatīt to trialogā nākošas nedēļas manā skatījumā ir ļoti konstruktīvs, jo tad mēs varēsim secināt, kāda ir situācija tagad eh, likumdošanas procedūras noslēgumā un varēsim arī izskatīt tos priekšlikums, kas vēl pastāv. Tātad arī konkrēti šis priekšlikums par pārvietojumu no komisijas puses. Paldies! Paldies, turpin priekšsēdētājs! Runājot par konkrētajām summām. Te ir runa par šajā pārvietojuma projektā. Tātad tā, tā, tā ir runa par maksājumiem. 1 miljons 500 tūkstoši eiro. Tas nozīmē, ka tad, ja šī nauda netiek izmantot, tad 1 miljonu 500 tūkstošus mēs sadosim dalībvalstīm. Un tas varētu lielā mērā glābt dažas labdalību valsts, kam ir, ir grūtības. Jūs gribētu kaut ko vēl papildināt, lūdzu? Jā, es tikai gribēju precizēt par šo maksājumu apropriāciju, bet runājot par saistību apropriāciju, te ir uh, runa par 60 eh, miljoniem ja 2010. gadā šī summa netiek izmantota, tad 2011. gadā eh, tad tas būs jāiekļāj jaunajā eh, nolīgumā līdz 2013. gadam, un tas mazliet eh, sarežģīs šos pasākums. Šie, šī šis um, apropriācijas pastāv 2010. gada budžetā, un ja tās neizmanto tagad, tad pēc tam uh, būs jārod jauni resursi 60. Uh, miljoni nākošajā gadā un 2000, līdz 2013. Tātad šie 60 vai pareizāk 70 miljoni, protams, nav mazā summa. Haidar, vai jūs apmierini šī atbildi? Jā, kas notiks, ja mēs nevienosimies par šo juridisko pamatojumu. Tas notiks tad, bet ja mēs īsti nezinām, kas notiks, un tā kā mēs šos līdzekļus varētu arī zaudēt, tad tas kaut kā paliek vēl atvērts. Kāpēc mums tad nevajadzētu to paredzēt uh, budžeta grozījumos 2010? Vai noslēgšu šīs debates Tātad, manuprāt, tā priekš, tas priekšlikums, lai mēs te nepieņemtu lēmumu tagad, tāpēc, ka nav juridiskās bāzes, ir pieņemams, tāpēc, ka nākošnedēļ, ka būs sanāks, kur tiks secināts, kāda ir juridiskā bāze, būs iespējams pieņemt juridiskās bāzes. Tad mēs tā varētu rīkoties. Man šķiet, ka vispār no budžeta komitejas puses nav nekāda iebilduma pret šo pārvietojumu. Referentkungs? Jā, patiešām priekšsēdētāji. Es patiešām ceru, ka padomēji izdosies atrast risinājumu saistībā ar šo tiesiskā pamata jautājumu. Kādēļ? Nu, man, kā 2000, referentam par 2010. gadu, nav jau nekādu problēmu, ja no mana budžeta tas viss pazūd. Bet es esmu referents ne tikai desmitajam gadam, bet esmu arī budžeta komitejas biedrs, kam jāsaskaras ar 2011. gada budžeta problēmām. Un ja šie 70 miljoni netiks uh, atrisināti manā budžetā, tad radīsies tikai vairāk problēmu 2011. gadā. Un tas pats par sevi jau rada problēmas. Tādēļ mums vajadzētu mēģināt un uh, uh, spiest padomi to darīt. Tā ir vienīgā iespēja. Un, kā jau es minēju, tad nākamajā budžeta komitejas sanāksmēs nepiedalīšos, bet ja trialogā tiks uh, izteikta spēcīga vēlme vismaz vai nu, spēcīgs signāls, tad tas varbūt varētu būt pietiekams iemesls, lai varētu pozitīvi balsot par bez jebkādām debatēm nākamajā reizē. Un, nu, ja drīkst, varbūt var pāriet pie nākamā Labi, atvainojos, saka priekšsēdētājs, rīkosimies šādi. Tā kā ir ierosinājusi komisija, mēs varētu arī ierosināt, lai šis punkts tiek ierakstīts nākošās pirmdienas trialoga darba kārtībā. Es esmu pārliecināts par to, ka Eiropas parlamenta priekšsādātājs būs ļoti ieinteresēts rast vienošanos trialogā par to. Uh, Tad, tad līdz šim uh, ir bijušas problēmas, bet es saprotu, ka pamazām tas uh, trialogs ar vienu virzās uz priekšu. Tātad turpināsim ar 61. 61. pārvietojumu. Jā, attiecībā 61. Te man nav nekādu komentāru. Vienīgais gribētu aicināt komisiju balsot par. Ļoti labi, tātad par 61. pārvietojumu neviens grib, negrib izteikties, kas par? Paldies. Pret? Divi. Paldies, aturs. Neviens neaturs, tāds 61. pārvietojums arī ir pieņemts. Nu, tad es saprotu tā, ka vēl ir citi pārvietojumi, pieprasījumi par pārvietojumu saistībā ar Eiropas komisijas budžetu, kas te tiek piedāvāts, bet tos var izskatīt arī vēlāk. Vai arī jūs tā uzskatāt, referenta kungs? Jā, es pilnībā jums piekrītu, priekšsēdētāja kungs. 63. ir daļa no lielās pakotnes. Par to mēs nevaram balsot atsevišķi. Tas ir kopā ar grozīto desmitā, desmito budžetu un kopā ar grozījumu vēstuli. Un tā ir visa pakotne nākamajam gadam. Ja tiks izpildītas prasības, tātad, ja kopējais nolīgums ar padomi vai kopējā vienošanās tiks pabeigta, tādā gadījumā es, protams, atbilst, atba, atbalstīšu, bet vēl ne tagad. Un, lai nedaudz pātrinātu nākamās nedēļas programmu, tad 64. nerada nekādas problēmas, par to varam balsot jau tagad. Un tas pats attiecas arī uz info 3, par kuru varam balsot, bet par to mums būs komentārs. Pateicos, turpina priekšstādātājs. Tā, tad referentam pārvietojums 64, pārvietojums numurs 64 varētu tikt pakļauts balsošanai Mm, mēs tikai pagājušajā nedēļā, pagājušajā piekdienā saņēmām šo te priekšlikumu, un tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir ļoti īs. Vai kāds gribētu tādus iesniegt? Nē, ļoti labi. Tātad balsojam par 64. pārvietojumu. Par? Paldies. Pret? Paldies. Atturas? Viens deputāts atturas. Tāds 64. pārvietojums arī ir pieņemts. Mm. Lāslo, vēl kas piebilstams? Jā, ir info 3. Arī to es atbalstu. Bet te man vajadzētu izteikt kādu komentāru. Tas ir pārvietojums no Kipras, uh, Turku Kipras programmas, un es runāju savā vārdā kā referents, bet es arī atzi, pazīstu uh, Eh, un zinu Bogie kunga atzinumu, kas ir, eh, Bogie kungs ir ļoti interesēts Kipras turku jautājumos. Un viņš jau gatavs tagad ir to pieņemt, bet ar kādu piezīmi. Ja tiks nobloķēta programma šajā Kipras turku jautājumā un nebūs nekādu veidu, kā naudiņu tērēt, tad šajā pašā ietverā ir arī citas programmas un kādēļ šo naudu nenovirzīt tur, nevis uh, tā vietā, lai to novirzītu pilnīgi citiem mērķiem. Nu, varbūt tas arī tāds padoms nākotnei vai arī lūgums no mūsu puses, ja uh, paralēli tiek um, notiek vairākas programmas un viena tiek nobloķēta, tad nav obligāti šī nauda pilnīgi uz citu jomu jāpārsūta. Un budžeta iestādes vēlme tiek lielākā mērā piepildīta, ja tiek pātrināta līdzvērtīga vai blakusēšoša programma. Bet nu tas tāds vispārējais komentārs un varam balsot par visu priekšlikumu. Oui, je rappelle donc que euh, ce virement Tātad es gribētu atgādināt, turpina priekšsēdātājs, ka šī pārvietojuma mērķis ir izmantot maksājumu apropriācijas nodaļai uh, par palīdzību Kipras turkiem. Tas apmēram 1 miljonus 900 tūkstoši. Tātad šogad tos nevarēs iztērēt paredzētajiem projektiem. Tad uh, līdz ar to uh, varētu te ņemt vērā komisijas paziņojumu. Dod vārdu Vertmanas kundzei un Hardmana kungam. Vertmanas kundz, lūdzu. Ja, ja nu Pavisam īsts komentārs. Es jau iepriekš runājos ar komisijas pārstāvi. Nav tā, ka šī nauda Kipras turku kopienā ir zudusi, bet tā tiek, netiek izlietota šobrīd, un tad, kad projekti tiks noslēgti un būs īstenoti, tad šī kopiena naudu arī saņems. Tas ir tas, ko vēlējos piebilst. So I, I thank you. Which... Paldies. Tas nozīmē, ka jūs, kundze, esat par šo pārvietojumu. Jūs pati esat par to, vai ne? Moment... Es varu pieņemt to, ka pagaidām nauda tiek iztērēta citiem līdzekļiem. Uh, taču es negluži iestājos par to, kā šī nauda tiek izlietota. Paldies, saka <laughs> priekšsēdētājs par šo paskatījumu. Hartonkungs, lūdzu. Priekšsēdētāji divi īsi jautājumi saistībā ar to, ko ierosināja komisijas pārstāvis. Tas nozīmē, ka nauda tiek izmantota informācijas, komunikācijas programmām, paplašināšanās stratēģijām. Kas tieši ir domāts? Tas ir tas, ko vēlēs jautāt. Un, un Donavas jautājumā, ko tas nozīmē Eiropas Savienībai nākotnē? Danube, buyback, yes, yes, yes. Tātad eh, Donava ar riteni, šis te projekts Donava ar riteni, vai gar Donavu ar riteni. Tas ir interesants projekts. Vai komisija varētu mūs pastāstīt par šo Donavas apmeklējumu uz riteņa. Paldies, priekšstādātāji kungs. Tātad eh, līdzekļu pārvietojums ir paredzēts, lai uzlabotu um, pārvietošanās iespējas. Šīs aktivitātes ir eh, saistītas ar kandidātu valsti, un mērķis ir sniegt vairāk informācijas par iespējamo Eiropas Savienības paplašināšanos. Runājot par šo projektu Gardanu Donavu ar eh, riteni, es eh, labāk gribētu to jums izskaidrot rakstveidā, lai paskaidrot, kādas tur ir aktivitātes, un arī uz otru jautājumu es jums tagad nevaru atbildēt, tad es labāk šīs aktivitātes jums apstāstīšu rakstveidā. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Man šķiet, es atcerot, ka šis projekts Danubai Bike bija viena grozījuma, vienā grozījumā Eiropas parlamentā, bet, nu, katrā ziņā viss precizēja mums būs uh, vēlāk par visiem konkrētajiem pasākumiem, kas tiek finansēt. Tā tad runājot par šo pārvietojumu, referents ir par to, ka par viņu balso, kas ir par šo pārvietojumu. Kas ir pret? Atturis? Viena deputāta atturis. Vērtmans kundze atturas. Ļoti labi. Lielas paldies! Lāslo Šūrjans ir izpildījis savu misiju, tātad pievēršos nākošajam referentam Vladimiram Maņkam, kam arī ir mums daudz priekšlikumi. Paldies, priekšsēdētāji. Pie citām iestādēm ir desmit pārvietojumi, bet man vajadzētu jums skaidrot tikai vienu no tiem, jo pārējie ir ļoti līdzīgi. Pirmā ir Eiropas kopienu tiesa, tas tā tad ir septītais pārvietojums. Un kopienu tiesa, tāpat kā citas iestādes, tai nāksies kompensēt neizmaksātās algas. Jūs jau atcerēsieties 1,85% algas pieaugums, ko piedāvāja komisija, padome to noraidīja, komisija uzsāka rīcību pret ties, uh, kopienu tiesu tātad saistībā ar anulēšanu un 23. decembrī kopienu tiesa anulēja komisijas lēmumu un tādēļ vajadzētu notikt šim pārvietojumam un arī pārvējiem, pāriem, pārvietojumiem šajā kategorijā. Priekšsēdētāji kungs, es pieņemu, ka Eiropadome respektēs Eiropas kopienu tiesas uh, lēmumu un uh, piekritīs, ka nepieciešams īstenot uh, šo 1,85% pieaugumu, kas ir 6,8 miljoni, un um, no tā 0,8 miljoni ir uh, līdz 1. 2010. gada jūlijam, un uh, 6 miljoni no kopējā ir līdz uh, bijušas algas līdz 1. jūlijam 2009. gadā. Tādēļ Gribēju šo informēt. Paldies. Doktor. Ļoti labi. Referent kungs, mēs runājam par diviem Eiropas kopienas tiesas grozīmiem. Priekšstādātāja kungs turpina referents. Kad mēs būsim beiguši ar šo, tad es paskaidrošu citu jautājumu. Okay. Labi, saka priekšstādātājs. Ārton kungs grib izteikties, lūdzu. Voorzitter, dank u wel onder de AB 077. Ja, priekšstādātāji te rakstīts juridiskais dienests, tiesas die, kom, juridiskais dienests. veiks ārējo juridisko konsultāciju, tas jau ir tāda dubulta izmaksu veidošanās. Vai Eiropas kopiena tiesa ir šeit? Jā, paldies, Simonetī kungs, vārds jums lūdzu. Euh, sur le virement numéro 7, il s'agit, comme la vient de... Paldies, priekšstādātāja kungs, runājot par septīto pārvietojumi. Jā, kopš 2009. gada 1. janvāra uh, netika maksāts šis 1,85% pieaugums algai, tātad tas netika paredzēts 2010. gadā. Tad to mēs šeit tagad esam paredzējuši, bet arī provizoriskās uh, apropriācijas kopš 2010. gada jūlija. Tad mums ir jāparedz uh, apropriācijas Uh, uh, saistībā ar šo Eiropas uh, kopienu tiesas spriedumu. Tad, kad mēs gatavojām šo pārvadumu, tad jau bija, tad nebija skaidrības šo pārvietu, par šo pārvietojumu tagad tā kā ir. Un tagad te ir runa arī par uh, 1,95%. Katrā ziņā skaidrs, ka mums ir jāsamaksā šīs neizmaksātās algas. Tāds ir tad šis septītais pārvietojums. Nu, katrā ziņā visas eh, iestādes eh, gatavo šo te pārvedumu, lai varētu nodrošināt 1,85% eh, neizmaksātu algu pieaugumu. Jā. Uh, jāsaka priekšsēdātājs, es redzu. Tātad Eiropas kopienu tiesas spriedums e, ir tāda sekas izraisījis pašai Eiropas kopienu tiesai. Nu, vārds sakot, ir jāizmanto tā nauda, kas paliek pāri 2010. gada beigās. Bet to darā, darot, Arton kungs, jūs tomēr neesat atbildējis uz jautājumu. kurš eh, tad izmaksās eh, sekšos eh, izdevums par ārējā prejudācālā nolēmuma pieprasīšanu. Vai jūs mums varētu paskaidrot kaut ko uz atbildot Zatona kunga jautājumu. Es nezinu, man šķiet, ka mēs nevisai te pareizi sapratām. Tas bija mans kolēģis um, revīzijas palātā, kurš par to Eh, varētu izteikties. Eiropas kopiena tiesa eh, ne, nav kompetentā iestāde. Paldies! Priekšstādētājiem nav ieslēgts mikrofons. Oui. Tātad mēs atgriezīsimies pie Hartunga kunga jautājuma saistībā ar revīzijas palātu, bet runājot par Eiropas kopienties spriedumu, visiem ir, viss ir skaidrs, referents ir par, kas ir par. Paldies, kas ir pret. Paldies, atturas. Paldies. Tā, tad grozījums, negrozījums, bet septītais pārvietojums Eiropas kopienu tiesā ir pieņemts. 08 lūdzu. Pán predseda, ak rada bude... Priekšsēdētāji kungs, ja pārdome ievēro Eiropas kopienu tiesas spriedumu, tad astotais pārvietojums atkrīt, jo astotais pārvietojums attiecas uz to, ka budžeta postenī paliek pārnauda, un ja šī nauda netiek izmantota, tad Eiropas kopiena tiesa to izmanto, lai maksātu par savas ēkas īri. Es ierosinu, lai mēs balsotu pār šo pārvietojumu priekšlikumu, bet tikai ar to noteikumu, ka tas ir spēkā tikai tād, ja padomu neievēro Eiropas kopienu tiesas spriedumu. Vēl citādi mēs varētu izlemt, ka mēs par to šodien nebalsojam un atgriezamies, atgriežamies pie tā pēc tam, kad zināms padomas lēmums. Paldies! Jo, Paldies, turpina priekšstādātājs. Es personīgi gribētu, lai mēs eh, drīzāk izvēlētos otro variantu, jo man tas šķiet loģiski, jo citādi eh, balsojums par abiem pārvietojumiem ir mazliet pretrunīgs. Tātad mēs balsojām par septīto pārvietojumu ļoti labi. Eiropas kopiena tiesa ierosina saprātīgi šīs manevru telpas izmantošanu Un tad, ja tas nedarbojas, tad mēs e, atgriezīsimies pie astotā pārvietojuma. Labi, tāds tad ir uh, Eiropas kopienu tiesas. Tā tad ir Eiropas kopienu tiesa. Un tagad runājot par revīzijas palātu. Lūdzu, priekšsēdētāji kungs, turpina revīzijas palātas pārstāvis. Es gribētu uh, paņemt visus pārvietojumus, kas ir šajā uh, kategorijā. Eiropas sociālo un ekonomikas lietu politika, divi Eiropas uh, revizijas palātas uh, uh pārvietojumi, DOB 5, DOB 6, tad reģionu komiteja, IF 5, 2010. Eiropas parlaments C12 iespējams, ka jūsu atspriekšā tas nav, bet tas ir tajā pašā kategorijā. Tie visi ir tajā pašā pārvietojuma kategorijā. Tātad mēs varētu par tiem visiem pasot kopā. Te ir jautājums, ko darīt ar parlamentu pārvietojumu C12 jo tāda nodaļa kā 13. piemēram sanāksmes un konferences tiek izmantots maz, tāpēc, ka tika mainīts reglaments. Jo reglamenta izmaiņas ir struktūrāls izmaiņas, un līdz ar to mans jautājums ir šāds. Kas notiks 2011. gadā? Vai tad šīs summas 13. nodaļā tiks samazinātas? Es nezinu, vai tas jau ir izdarīts, vai šis samazinājums uz 2016. gadam jau ir īstenots. Odporúčam samozrejme všetky transfery. Un, protams, es esmu par to, lai mēs balsotu par visiem pārvietojumiem. Paldies. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Pirms mēs balsojam par šiem pārvietojumiem, es gribētu atgriezties pie Hartonga kunga jautājuma jautājums, ko Hartonkungs uzdeva, patiesībā bija adresēts revīzijas palātai, nevis Eiropas kopienu tiesai, un es biju nepareizi saprast. Lūdzu, revīzijas palātas pārstāvs var izteikties. Paldies priekšsādātāji. Tas ir jautājums par eh, septīto pārvietojumu pieprasījumu revīzijas palātai, kur te ir paredzēts apropriācijas ārējam juridiskajam padomam. Mums te ir pavisam 20 tūkstoši eiro neliela fuma, bet 2010. gadu mums šādu gadījumu bija vairāk nekā agrāk, un tāpēc mums vajag vēl 16 tūkstošus eiro. Juridiskais padoms tiek prasīts vai nu lai atrisinātu revīzijas jautājumus attiecībā, piemēram, uz uzņēmumiem, kas nav pareizi izmantojuši Eiropas Savienības naudu. Uh, Tad tādas, eh, tāda uzņēma ir jāmin revīzijas palātas ziņojumos, bija tāds gan pirms dažiem gadiem. Un tad vēl arī šāds uh, padoms tiek lūdzs uh, saistībā ar administratīviem jautājumiem, jo īpaši te ir nepieciešams šis palielinājums administratīvu apsvērumu dēļ. Un es jums, jūs varu apstiprināt, ka šī nauda tiks izmantot, lai aizsargātu kopienas finanšu intereses. Paldies! Paldies, turpina priekšsēdētājs. Ar jūsu atļauju. Ar jūs atļaujies gribētu uh, pakomentēt mazliet kaut ko par revizijas palātu, tīri personīgi. Es to saku gan Hartungam, gan revizijas palātas pārstāvjiem. Es sāku savu profesionālo karjeru kā Francijas revīzijas palātas tiesnes, nu jau pirms pusgadsimta. Un tajā laikā lai varētu spriest par uh, revīzijas palātas tiesneša kvalitāti, mums maksāja prēmijas. Tātad atkarībā no tā, ko mēs bijām, mm, kādā mēs bijām, uh, ko mēs bijām izdarījuši. Un te bija runa par to summu, ko mēs esam atdevuši valsts budžetam, kas bija nepamatot paņemta nost. Un tātad būtībā šī te uh, prēmija bija lielāka nekā ikgada alga tiesnesim. Tas ir mazliet savādi, bet tas ir tāds kā atskaits punkts, labs rādītājs. Līdz ar to <clears throat> mēs tā arī varam spriest. Nu, es jau tāpēc arī to saku revīzijas palāts pārstāvim, un iespējams, ka arī Hartunkungs un citi kolēģi šādu kritēriju arī turpmāk varēs izmantot. Tad mēs varam spriest par papildu fondu labu izmantošanu, par to fondu izmantošanu, kuras pieprasa revizijas palāda, spriežot pēc tā, cik daudz naudas tiek atdots Eiropas Savienības budžetam un kā tiek samazināta izšķērdība. Nu, tad tāda ir mana personīgā pieredze par šo jautājumu. Vai Hartunkungs atkal varētu vēlētos izteikt, ne? Izteikties, ne? Jūs gribējāt izteikties, lūdzu? Dank u wel, voorzitter, voor, voor de toelichting. Ook uh, eh, bedankt uh, aan de Court of Audit. Paldies. Paldies arī par paskaidrojumu no revīzijas palātas puses. Mēs esam viena no tām retajām institūcijām, kas ir ļoti apmierināts ar to, kā darbojas revīzijas palāta un ka tā slīdzekļi tiek izdoti labiem un pareiziem mērķiem, tāpēc nevajag tik daudz procesus noturēt. Es ceru, ka arī turpmāk nebūs tik daudz tiesasprāvu. Très bien. Ļoti labi. Turpina priekšstādātājs. Tiešām jautājums vietā. Vai mēs par šiem pārvietojumiem varētu balsot uh, visiem kopā? Tā jūs ierosināt, referent, ne? Ne par visiem kopā. Nu, labi. Referent kungs, tā tad, lai būtu pārliecināti par to, uh, ka mēs te nekļūdāmies, jo te ir vairākas iestādes un vairāk pārvietojumu. Vai jūs varētu mums atkārtot šo pārvietojumu sārakstu, par kur jūs ierosināt balsot? Un es ierosinu balsot par to blokā, jo nekāda iebilduma nav. Ano, pán predsedā, zopakujem. Labi, priekšstādā kungs, es atkārtošu šo sārakstu. Vienu mēs jau, par vienu mēs jau balsojām, Eiropas kopienu tiesa, tāda ekonomikas un sociāla lieta komiteja, Inf 5, Čērsvītra 2010. Tad ir divi pārvietojumi. VEB 05 un VEB 06 attiecībā uz auditoru palātu. Un tad reģionu komiteja IF 5 2010 un Eiropas parlamenta pārvietojums C12. Tātad par tiem mēs visiem varam balsot kopā, jo tie visi ir vienādi veidi, un es domāju, visi par visiem balsot vienādi. Paldies. Ļoti labi. Turpin priekšsēdētājs. Paldies. Kas ir par šiem pārvietojumiem? Paldies. Kas ir pret? 1, 2, 3. Kas atturs? neviens neaturs, vairākums par, tātad šie pārvietojumi ir pieņemti. Tātad vēl referentkungs paliek daži. Priekšsēdētāja kungs, es nezinu, vai kāds varētu atbildēt man jautājumu. Es to uzdošu vēlreiz. Te ir runa par Eiropas parlamenta pārvietojumu C12 visās, visas iestādes, visas institūcijas ir ietaupījuši naudu, lai saktu šos pārvietojumus, bet Eiropas parlaments ir rīkojies citādi. Tas ir mainījis zināms noteikums. Tātad noteikumi Eiropas parlamentā ir mainījušies un pateicoties tam ir ietaupīti līdzekļi. Un mans jautājums, vai 2011. gadā šie mainītie noteikumi ir ņemti vērā? vai 2011. gada budžetā tad ir eh, paredzēta šāda summa vai tomēr mazāka? Labi, saka priekšsēdētājs, mēs balsosim par pārvietojumu, bet tiešām referentam ir labs jautājums par 2011. gada budžetu. Jā, paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, noteikumi izmaiņas ir nodrošinājušas ietaupījumu Šī ir pirmā reize, kad tā notiek, tā tad nekāda vēsturiska atskaits punkta mums šeit nav, bet attiecībā uz 2011. gada budžetu mēs tiešām varējām balstīties jau uz esošo pieredzi, un mēs esam ņēmuši vērā šīs nodokļu izmaiņas, un līdz ar to budžets tām atbilst. Un tad tā ir paredzēts eh, izmantot saistību. Tātad 2011. gada budžets šīs izmaiņas ņem vērā. Paldies, saka priekšsēdētājs, referentkungs, vai vēl kādi pārvietojumi? Jā, es gribētu pateikties šim kungam par viņu paskaidrojumu. Un tagad, priekšsēdētāji kungs, es gribētu atgriezties pie Hātungs pārvietojuma VAB 07 auditoru revizijas palāta, juridiskie izdevumi, ārējie juridiskie izdevumi, tie ir augstāki nekā bija paredzēts. Pamatojoties uz Hartonkunga paskaidrojumu, es eh, ierosinu balsot par šo pārvietojumu. Ļoti labi turpina priekšsēdētājs, pateicos. Mēs esam noklausījušies. Ehm, revīzijas palātas eh, komentāru un manu pašu personīgo komentāru. Kas ir par šo pārvietojumu? Paldies. Kas ir pret? Tātad tas ir VAB 07. Pret? Kas atturs? Hartunkungs atturs. Paldies. Tātad VAB 05 pārvietojums ir pieņems. Referentkungs, turpināsim. Ano, ďalším transferom je transfer 3. Jā, nākamais ir 3 čērsvītra 2010 ekonomikas un sociālo lietu komiteja 50 tūkstoši eiro. Tas ir tādēļ, ka viņiem bija augstākas uh, juridiskās izmaksas nekā bija paredzēts, un tā ir tāda joma, kur plānošana ir ļoti sarežģīta. Bet man ir jautājums ekonomikas un sociālo lietu komitejai. Viņi raksta, ka 80% no visiem resursiem šajā jomā uh, ir tikuši iztērēti vienā ārkārtas gadījumā. Vai viņi mums varētu pastāstīt, kas, tas bija, kas tā bija par ārkārtas uh, juridisko lietu, kur tad visu naudu iztērēja viņi? Alors. Lūdzu. Vai ekonomikas un sociālo lietu komiteja varētu atbildēt šo jautājumu? Jautā priekšsēdētājs, jā? Ja? priekšsēdētāji. Diemžēl neesmu tādā pozīcijā, lai atbildētu. Mums, man jākonsultējas ar mūsu juridisko dienestu, bet, kā jau mēs norādījām, tad sākotnējās apropriācijas bija 40 tūkstoši eiro un 80% no šīs summas. Nu, nav nekas nemaz tik milzīgs pat, runājot uh, tiesas procesu kontekstā. Un tā problēma ar šo pantu ir tāda, ka parastajos gados parastajā situācijā neesam nekad iztērējuši visas apropriācijas, un lai mēs neatstātu kaut kādu naudiņu neiztērētu, mēs parasti pieprasām vidējo apropriācija apjomu balstoties uz iepriekšējiem gadiem. Bet šogad mēs to sākotnējo apjomu pārsniedzām un tādēļ pieprasām šā, šo pārvietojumu, lai mēs varētu uh, sekt arī pārējās izmaksas. Oui, Labi, paldies, saka priekšsādātājs referentkungs. Vai jūs uzskatāt, ka šī atbilde ir apmierinošana, vai jums vēl nepieciešams vairāk laika? Atgādināšu, ka mums ir paredzēts sanāks nākošais nedēļa. Priekšsādātāji. priekšsādātāji. Manuprāt, tas ir, pie, tā ir pietiekama atbilde, lai šodien balsotu par pārvietojumu, bet tomēr gribētu lūgt, lai ekonomikas un sociālo lietu komiteja mums rakstveidā atbild. Jā, mēs varam balsot, bet gribētu zināt, kas tad tā bija par lietu, kur tika iztērēti 80% apropriācija, bet mēs varam balsot par šo pārvietojumu. Bien, Ļoti labi pateicos, kurš ir pār trešo pārvietojumu ekonomikas un sociāla lietu komiteja. Kas ir pret? Paldies. Kas atturs? Neviens neaturs. Tātad pieņems. Vēl ar vienu ir viens pārvietojums attiecībā uz ekonomikas sociālo lietu komiteju numur 4. Jā, priekšsēdētāji. Šī, šis patiesībā ir sa pārvietojums, kas ir saistīts ar 9. novembra pārvietojumu, par kur jau balsojām reģionu komitejai. Tas ir saistīts ar drošības revīziju. Viņi šobrīd atbrīvojas no novecojoša aprīkojuma un iegādājas jaunas si uh, sistēmas. 9. novembrī balsojām um, reģionu komiteja, tagad ekosokam. Liels paldies! Jautājumu nav. Tātad, kas ir pār šo ceturto pārvietojumu, kas ir pret? Paldies! Atturs! Šis pārvietojums pieņems. Vai vēl ir kāda pārvietojuma referenta kungs? Jā, divi Tra pārvietojumi, pēdējā brīža pārvietojumi Eiropas parlamentā. Viens no tiem ir uh, ēkas iegāde Sofijā, un tas ir saistīts ar Holmajeres kundzes ziņojumu. Es ieteiktu to pārlikt uz 8. decembri, kad skatīsim Holmajeres kundzes ziņojumu, un tā tad atsakām uz, atliekam uz nedēļu. Un pēdējais ir C14. Arī tas attiec uz Eiropas parlamentu. birojā ir pieņemta vidēja termiņa IKT stratēģija, un šis projekts atbilst saskan ar šo stratēģiju. Ja tas tiek pieņemts, tādā gadījumā mēs ietaupīsim naudiņu nākamajam gadam. Tie ir tātad četri projekti. Balsošanas aprīkojums, arī balsošanas aprīkojums Strasbūrā ir novecojis šīs iekārtas un daudzas iekārtas uh, vairs nedarbojas un tās nepieciešams nomainīt. Otrais projekts ir e-pasti, trešais projekts ir video arhīvu palielināšana, kā arī video kapacitātes palielināšana, un ceturtais ir datu centra kapacitātes palielināšana. Gribētu vēlreiz atkārtot, ka tas viss saskan ar Eiropas parlamenta vidēja termiņa IKT stratēģiju, un šis finansējums bija jau paredzēts arī 2011. gadam. Tādēļ man tagad ir jautājums. Ja mēs to pieņemsim, vai attiecīgās budžeta pozīcijas 2011. gadām, vai tur šī nauda tiks ņemta nost? Bien, Donc, ja... Ļoti labi saka priekšstādātājs, es saprotu. Te ir viens jautājums, es jums došu vārdu. Tātad es saprotu tā, ka mūsu referents ierosina šī 13. pārvietojuma projektu pārlikt uz vēlāku laiku, jo tas ir saistīts ar ēkas finansēšanu, jo Olmajer, tas tad būtu tā laikā tiktu skatīts arī Olmajeras kundzes priekšlikums. Viņa gan atvainojās, ka viņa nevar būt eh, šeit eh, mūsu vidū transporta problēmu dēļ. Tātad mēs to skatīsim viņas jautājumu kopā ar šo te 13. pārvietojumu. Un te vēl tika uzdots jautājums eh, Eiropas parlamenta dienestiem. Dod jums vārdu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Uh, Tātad pat labam mēs ar visiem dienestiem izskatām 2012. gadu budžetu. Un eh, izdevumi bija paredzēti 2012. gada pirmajam semestrim, un te es varu apstiprināt, ka būs uh, ietaupījums, bet tikai 2012. gada pirmajam semestrim. Kā būs 2012. gada? Jā, 2012. gada. Jā, te būs 2 eh, miljoni mazāk Tad, ja mēs 2010. gadā finansēsim paredzētos projektus. Labi, saka priekšsādārs, tā tad te ir savu veidu manevrs, eh, kā to bija ierosinājusi arī Eiropas komisija, saistībā ar ITER. Tātad man kaut kas paliek pāri 2010. gadā, bet toties būs liels ietaupījums 2012. Nu, es savā veidā to vienkāršoju, vai ne? Nu, tas, protams, nav zinātniski. Nu, labi. Ņemot vērā šo ja precizējošo informāciju, vārds jums atkal referenti. Pán predseda, samozrejme, dá sa to pochopiť aj. Priekšsēdētāji kungs. Jā, to mēs varam saprast. Bet šeit mēs uh, veicam front-loading, tātad lielākas uh, iemaksas sākumā. Un tādējādi mēs veicam investīcijas tur, kur nākamajā gadā būs ietaupījums. Es patiešām nesaprotu, kādēļ 2012. gads tiek pieminēts. Ja mēs sākam agrāk un mēs darām to tagad, tad kādēļ 12. gads? Fernandes. Pateicos, Fernandes kungs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mēs parasti sakām, neatliec uz rītdienu to, ko tu vari izdarīt šodien. Un es domāju, tas attiec arī uz šī brīža situāciju. Eiropas parlaments tam ir jāpārliecinās, ka viņš sasniegs šos mērķus. Un mums ir dažādi nosacījumi, ir labās ekonomikas un budžeta pārvaldības noteikumi, un mēs varam nevaram šos pasākumus pāragri pārslogot, un tas var radīt zināmas negatīvas sekas. Labi, mēs zinām, ka balsošanas sistēma varbūt ir novecojusi, to mēs visu labi saprotam. Bet, ja ir kādas finansiālas iespējas, mums vajadzētu šīs iespējas arī izmantot. Un tad budžets 2011. vai 2012. gadam varēs tikt samazināts, bet tas jau ir cits jautājums, tas jau ir jautājums, kuru mēs patreiz nevaram risināt. Bet, kā es teicu, ja mums ir kādas finanšu iespējas, tad mums tās vajadzētu arī izmantot. Un mēs to atbalstām. Monsieur, Monsieur... Paldies, Hartonkungs gribēja izteikties. Lūdzu, dod vārdu jums tagad. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti priecājos, ka tas ir atlikts uz nākamo nedēļu. Attiecībā uz C14 man rodas jautājums, kāpēc mums ir 10, 13 miljoni minēti, kā apropriācijas, IKT atjaunošana. Es to ņemot vērā īri nevar īsti atbalstīt, proti, ka mēs atsakāmies no šiem līdzekļiem. Oui. <laughs> Le lien est quand même très Jā, bet šī saikne ir ļoti netieša, man gan jāatzīst, saka priekšsēdētājs referentkungs. C13 tā kā būtu jau atrisinās, tādēļ pārēju pie 14, C14. Cik es noprotu, tas, ko mēs šodien plānojam darīt, ir 2012. gada budžetā. Ja es, tas ir, ja es pareizi saprotu, jo šīs investīcijas bija plānotas uz 2012. gadu. Tātad, citiem vārdiem sakot, 2011. gadā nebija paredzēts renovācijas, bet tās bija paredzēts 12. gadā, ja es pareizi visu saprotu. Un tā kā mums nav nekā, kur šo naudiņu šobrīd um, iztērēt, tad plānojam to darīt pēc diviem gadiem. Visādi citādi, ja jau tas būtu bijis nepieciešams, tad mēs būtu ieplānojuši 11. gadā. Ale predtým už dávno ty plánovali až potom, vieš. Pán predseda, ja nemám problém tieto prosiedky. Priekšsēdētāji kungs, man nav iebildumu ka šīs apropriācijas mēs izmantojam agrāk. Bet es vēlētos iegūt skaidrojumu, vai šīs investīcijas bija plānotas 12. gadā, tātad kāds bija sākotnējais plāns. Kad tika izstrādāts 2011. gada budžeta projekts, vai tas tika paredzēts 12. gadam? Tā tad vēlreiz Fernandes kungs un Taferēra kungs atbildēs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka ģenerāldirekcija šo jautājumu varētu arī paskaidrot, bet kas attiec uz šīm investīcijām? Tām būs ietekme līdz pat 2012. gadam. Mums vajadzētu būt efektīviem, rīkojoties ar mums atvēlētiem līdzekļiem, un es tiešām vados pēc tā, ka šīs investīcijas jau tagad var tikt liktas lietā un ne tikai 2012. gadā tā vismaz Mankara kungu es sapratu, un tāpat arī referents par to runāja, bet ģenerāla direkcija ir tā, kas varētu arī vairāk paskaidrot. Paldies, man ir tāds iespējas, ka es ar savu kļūdu esmu sarežģījis vienu problēmu, kas patiesībā ir visnotaļ vienkārša. Uh, Nu labi, es atzīšu savu vainu. Tā tad īstenībā ir tā, ja es pareizi saprotu. Man šeit acu priekšā ir vēstuli, ko man kā budžeta komitejas priekšsādājiem rakstījis priekšsādātājs Buzeks. Tur ir paskaidrots, ka ja mēs izmantosim šīs saistības, šīs uh, saistības 2010. gadam paredzētās tagad, tad Eiropas parlaments tūlīt pat varēs finansēt izdevumus saistībā ar eh, komunikāciju tehnoloģiju un līdz ar to atvieglot 2012. budžetu, kas varēs tad tikt veltīts pilnīgi citiem mērķiem. Nu, es biju nepareiz saprats. Jūs <laughs> tā arī sacījāt, Forē kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji kungs. Jā, ETS budžets ir saistīts ar divām, divām lietām, ar izaugsmi un ar degvielu. Tātad te pēc tam ir četri projekti. Tā tad ir jāaizstāj šīs te balsošanas sistēmas, Tātad tā, mēs apsteidzamies, eh, pasteidzamies priekšā 2012. gada izdevumiem un tad arī izaugsme 2012. gadam. Tātad mēs anticipējam 2012. gada budžetu, nu, nopērkot šīs uh, sistēmas tagad un tad līdz ar to būs ietaupījums 2012. gadā. Tātad mēs to darīsim tagad, tāpēc mans komentārs bija nevietā. Uh, Tātad eh, tā vietā, lai ieliktu leduskapī iesaldētu naudu, ko mēs tad tērē 2012. gadā, mēs varam to izmantot tūlīt pat, un tad ietaupīsim uz 2012. gada rēķinu. Nu, patiesībā mans pienākums būtu šīs debatas padarīt skaidrāks, bet nu šai gadienā es izdarīju otrādi. Artonkungs, jūs arī gribat ko sacīt? Dank u, voorzitter. Ik hou ervan om het heel eenvoudig. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es mēģināšu izteikties vienkārši. Kāda novecojas balsošanas sistēma? Es varu brīnišķīgi nobalsot. Nav runa par to, ka līdzekļi, vai tas būtu 2010, 11 vai 12 gads, ka tad tie tiek izmantoti, mums vajadzētu iestāties par to, ka tas, ko nevajag izdot, tad to arī vajag ietaupīt un nemaz arī nelietot šos līdzekļus. Paldies! Je vous remercie. Paldies, saka priekšstādātājs referenta kungs. Tad kāds gala beigās ir jūsu priekšlikums? Priekšsēdētāja kungs. Es ieteiktu balsot par šo pārvietojumu. Bet parlamenta administrācijas pārstāvjiem es gribētu teikt, ka ja jums ir paredzēti projekti pirmajam, otrajam, trešajam, ceturtajam, piektajam gadam, es patiešām nedomāju, ka ir svarīgāk paņemt piektā tālākā gada prioritāti un ielikt to par pirmo prioritāti. Te jārunā par prioritāšu noteikšanu. Tad, kad prioritātes tiek noteikts, tad arī secīgi tās ir jāizpild. Nevar te kaut ko mainīt un uh, uh, iet atmuguriski. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs. Tātad Eiropas parlamenta dienas ir ņēmusi vērā šo mūsu referentu loģisko komentāru. Komentārs. Uh, referents saņēmis komentāru, tad uh, ir par šo pārvietojumu, kas ir par to. Paldies, kas ir pret, divi pret, atturs, neviens neaturs. Tātad arī šīs pārvietojums ir pieņemts. Es domāju, ka mēs esam izsmēluši mūsu pārvietojums, mēs esam izsmēluši arī mūsu darba kārtību. Nākošā sanāksme būs nākošā nedēļa 8. decembrī, pulksten 15. Nu, principā līdz 18.30. Un jau tagad es jums paziņoju, ka nākošā sanāksme, kas eh, diemžēl būs ļoti ilga, būs 26. janvārī. Sagatavojieties jau tagad psiholoģi. Paldies un lai jums veicas jūsu centieni.